Tālāk, vairāk taisnīguma. Arī paredzēts līdzfinansējums, kas mm, 5% mm, robežās ir paredzēts, arī stimuli paredzēti, lai palīdzētu izmantot mm, Schengens izvērtēšanas mehānismu un nevar jau būt tādi pasākumi, kas uzreiz visu atrisina. Mēs varam noteikt prioritātes un uh, strādāt pie situācijas uzlabošanas. Tas ir izšķirīgs solis, lai uzlabotu drošību pie mūsu robežām. Jāturpina strādāt. Paldies, Koelju kungs! Es un D vārdā Nīdermuller kungs, viena minūte. Tudjuk, hogy a populista kormányok azok folyamatos. Populistu valdības bez apstājas noliedz mm nu, faktus, bet viens no faktiem ir tas, ka Eiropas migrācijas mm, politikas viens no pamatelementiem ir ārējo robežu aizsardzība, un šīs dienas debatēs mēs tieši runājam par to, kā nodrošināt finanšu nodrošinājumu šī mērķa sasniegšanai. Ir acīm redzam, ka dalība valstis nevar viens pašas tikt galā ar migrācijas izaicinājumiem. Tāpēc ir nepieciešams Eiropas Savienības finansējums un atbalsts, ko varam nodot individuālām dalību valstīm šādos gadījumos. Uh, Ir jābūt skaidrībai. Migrācijas politiku nevar tikai pārcelt uz citu valstu, trešo valstu pleciem. Migrācijas politika Eiropas Savienībā ir jābūt eiropeiskai. Un mm, te nevar runāt par to, cik cilvēki tiek aizsūtīti atpakaļ vai tiek paturēti mm, šajās nometnēs. Ir jāaizsargā cilvēktiesības un jāsargā robežas. Paldies, Nīdermuller kungs. Tagad EKR vārdā Vistisan kungs viena minūte. Paldies. Tiešām ir bijuši šausminoši terori, aktu gadījumu un arī migrācijas spiediens. Un tas parāda to, ka efektīvu uh, robežu kontrolu solījums pie ārējām robežām. Mm, nu, tas, tas bija tas solījums, kas tika dots Schengens izveidē, bet mēs vēlamies risināt situāciju, mēs atzinīgi vērtējam šo priekšlikumu, bet jāpauž nožēla, ka uh, ir vairākums Eiropas Savienībā, kas ir pavirzījis lietas citā virzienā nekā komisija bija domājis. Tātad nos no drošības elementa, un tas e, tiek pārcelts uz citiem apsvērumiem. Tad EKR grupa nevar vienkārši klusām noraudzīties uz to, ka Eiropas parlaments e, liek lietām virzīties citā virzienā, nekā tām būtu jāvirzās. Un tad mēs ceram, ka padome. Uh, atrisinās šo situāciju un atgriezīs priekšlikumu savā sākotnējā formā. Paldies, Vistisen kungs, tagad Viržjā kundze goe vārdā. Paldies priekšsādātāji, paldies mūsu referentei, kas ir daudz puliņu ieguldījusi, lai mm, šie fondi būtu pieejamāki, bet uh, robežu pārvaldības instruments ir tikai tāds Eiropas cietokšņa instruments, ko nosodam. Nu, tur vienmēr ir nauda, vairāk kā piec, uh, piecrei, tātad piecreizīgs palielinājums, tāpat arī Frontex budžets ir ļoti liels, un te mēs finansējam informācijas sistēmas mm, šīs veidnes, un uh, to jau apstiprināja parlaments padomi, ir aprīkojums un infrastruktūras, tas ar droni, uh, arī uh, sakaru koordinātori, lai palīdzētu trešajām valstīm imigrācijas jomā, jo īpaši nelegālās imigrācijas jomā. Nu, te gan mēs satraucamies. Tātad, jā, arī Frontex atbalsts vēl, uh, arī atbalsts trešajām uh, valstīm, vēl bez kaimiņa attiecību politikas, tātad robežu eksternalizācija, kaut arī tur zinām ierobežam, par to jāpareicē 60% no fonda tiks ieskaitīti dalību valstīm, un tad ir jautājums, kur tad te paliek Eiropas politika. Kiitokset, Marikris. Paldies, Vēržā kundzei. Es neredzu Batenkungu no ENF grupas šeit zālē, tādēļ tagad es došu vārdu Lopesam Agilārkungam vienu minūti. Komisārio. Komisāra kungs šajā Eiropas parlamenta sesijā mēs mm, stimulējam un atbalstam Eiropas fondu uh, Mm, patvērumam un migrācijam un iekšējai drošībai, un tāpat atbalstam arī šo iniciatīvu, izveidot uh, robežu pārvaldības uh, fondu ārējām robežām mm, un finanšu atbalstu vīzu pārvaldībā, jo, ja mēs atbalstam drošību un arī mm, saglabājam vissvarīgāko, uh, Eh, aktīvu, kas mums ir, brīvo cilvēku pārvietošanos. Tātad eh, pieckārt palielināts finansējums šajā fondā salīdzinājumā ar iepriekšējo plānošanas periodu. Eh, tad, nu, pilsoņi redzēs, ka tiešām solidaritāte ir jābūt lielākai. Uh, Bet vēlreiz uzsvēršu, ka nav taisnīgi tas, ka tik liels akcents ir likts attiecībā uz drošības pastiprināšanu pie ārējām robežām, kad padome ir tik ļoti rezervēta un nevēlas virzīties uz priekšu attiecībā uz pilnīgu migrācijas um, fenomenu aptveršanu un arī integrāciju, kur arī ir morālā stāja jāņem vērā. Paldies, priekšsēdētāji! Kītos, Erustijā Lopes Agilāra. Paldies Lopes Agilāra kungam. Tālāk došu vārdu Cecilijai Kašitū Kiengas kundzē. Vienu minūtu lūdzu. Grācie, prezidente, grācie, komisārio. Paldies priekšsēdētājiem, paldies komisāru kungām. Šengens telpa ir viens no galvenajiem Eiropas Savienības sasniegumiem ar acīm redzāmiem eh, rezultātiem, kas veicinājuši Eiropas integrāciju. Eh, šīs iekšējās eh, telpas darbības koriģēšana, tai ir jāiet roku rokā ar drošības pasākumiem, un tam ir nepieciešams rūpīgs pārbaudas uz ārējām robežām un kopīga vīzu politika. Pateicoties eh, šim instrumentam, Eiropas Savienības spēr tālāku soli uh, uz eh, integrētu ārējo robežu pārvaldību un kontroli vienlaikus, eh, respektējot cilvēku brīvas pārvietošanās iespējas šīs telpas iekšienē, respektējot Eiropas Savienības likumdošanu un starptautiskās tiesību normas. Viena no galvenajām prasībām ir pamatiesība aizsardzība un nodrošināšana, un šis instruments ir jāizteno um, to visu ņemot vērā. Un tāpat arī mēs nedrīkstām nu, pieļaut jebkādu diskrimināciju. Paldies, eh, Kengs kundzei! Viens cilvēks ir pieteicies brīvā mikrofona procedūrai. Marijas kungs, eh, lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Attiecībā uz šo ziņojumu gribu uzsvērt, ka mm, jautājums par šiem karstajiem punktiem ir ļoti svarīgs. Un es gribu teikt, ka uh, Grieķija nevar uh, vairs uh, atbalstīt un finansēt to, kas notiek mūsu teritorijā, bet ir nepieciešami pastiprināta kontrolas pasākums ārējām robežām un gribu vaicāt Avramopolis kungam. Uh, Eh, robežu aizsardzību eh, uz Grieķijas un Albānijas robežas, kur atrodas Frontex eh, struktūras. Diemžēl uh, Eh, joprojām šī robeža tiek šķērsot nelikumīgi no Albānijas, eh, nelikumīgi ieceļot cilvēki un būtu jāuzstāda vairāk infrasarkanās eh, kameras uz šīs robežas un ir jākoordinē darbība ar muitas dienestiem. Paldies, Marijas kungs! Tagad gribu dot vārdu Avramopulos kungām, lai noslēgtu šīs debatas. Paldies, priekšsēdētāji! Godātie deputāti, liels paldies par šīm interesantajām, kaut arī vēlās stundas debatēm. Leģitīmas ceļošanas veicināšana vienlaikus nodrošinot Schengens telpu integritātu un drošumu ir mūsu Eh, pilsoņu interesēs, un viņi arī eh, sagaida, ka mēs to nodrošināsim kā vienu no galvenajām prioritātēm. Mēs esam pauduši apņēmību rīkoties, lai to īstenotu. Paredzot pienācīgu finansējumu šai rīcību politikai un piedāvājot finansēšanas instrumentu, Un, protams, eh, es ar nepacietību gaidu iespēju turpināt sadarbību ar jums šī mērķa īstenošanai. Paldies! Paldies, komisāra kungs! Tagad pāriesim pie nākamā ziņojuma par uh, šo jautājumu balsošana notiks rīt, un pāriem tad pie pēdējā uh, darba kārtības punkta šodien, tas ir iekšējās drošības fonds. Ziņojuma autora Holmēras konzulūdz vārds jums 4 minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Komisāra kungs, godātie deputāti! laiks tiešām ir vēls, e, nedaudz pirms pusnakts, un mēs e, tagad spriežam par šo svarīgo fondu. Nu, lai nu kā nebūtu, vēlos pateikties ēnu e, referentiem par um, rūpīgi paveikto darbu un uh, Es uzskatu, ka šis fonds ir daudz uh, nozīmīgāks uh, nekā li liecina tikai tā nosaukums. Uh, ar tā palīdzību mēs uh, finansējam cīņu pret starptautisko organizēto noziedzību, pret teroristiem, bet mums ir jāstrādā intensīvāk un efektīvāk kopā, ir uh, jānodrošina optimālāka informācijas apmaiņa, ir jākoordinē mūsu darbības un pasākumi un mums atbilstoši ir jāmodernizē mūsu tehnoloģijas, lai mēs varētu reaģēt uz šiem izaicinājumiem. Komisija ir ierosinājusi jaunu regulējumu, un mēs uzskatām, ka tas ir ļoti labs pamats turpmākam dialogam. Mēs parlamentā kopīgi esam centušies uh, noformulēt mūsu jautājumu, svarīg, eh, mūsu nostāju svarīgākajos jautājumos, kā piemēram informācijas apmaiņas starp tiesību sargājošām iestādēm, kā arī informācijas apmaiņā starp starptautiskajām organizācijām. Mm, mēs esam šajā ziņojumā aplūkojuši arī mm, jautājumu par cīņu pret starptautisko noziedzību, pārobežu noziegumiem vienlaikus cīnoties pret terorismu un kibernoziegumiem, iesaistot arī privātos partners dalību valstīs, kā arī esam daudz domājuši par to, ka dalībvalsts jau ir daudz ieguldījuši šajā darbā, un, protams, Eiropas Savienības pilsoņi no mums sagaida to, ka mēs rīkosimies, tīpaši ņemot vērā šīs problēmas mērogs, ar ko saskaramies. Mums ir nepieciešama drošība, un um, cilvēki uh, uh vēlas, lai mēs to arī darītu. Uh, nevis eh, vienkārši slēgtu valstu robežas. Un mums ir jādomā par intensīvāku informācijas eh, sniegšanu, informācijas apmaiņu katrā ziņā. Uh, Mēs uzskatām, ka informācijas apmaiņai starp tiesību sargājošām um, iestādēm ir jānotiek uh, drošā veidā un ir nepieciešams uh, saņemt informāciju no pēc iespējas vairāk un dažādām institūcijām, ieskaitot Eiropolu un arī citām starptautiskajām institūcijām, lai efektīvi risinātu uh, Uh, šos jautājumus. Ja runājam par Eiropolu, tad arī tā atbalstīšana ir ļoti svarīga, lai dalība, ir svarīga arī, lai dalībvalsts būtu gatavs sniegt informāciju Eiropolam, kas tālāk varētu tikt uh, izplatīta. Um, tāpat ir svarīgi arī iesaistīt privāto sektoru visās šajās norisēs. tajā pat laikā privātais sektors nedrīkst tikt iesaistīts uh, publisko pakalpojumu sniegšanā, nu, jo tas ir ļoti svarīgi digitālās uh, drošības kontekstā. Šeit es runāju par bankām un citām privātajām organizācijām, kas ļoti bieži tiek piesaistīts eh, dažādu kopīgo pasākumu īstenošanām, bet, kā es teicu, privātais sektors nedrīkst tikt iesaistīts eh, publisko pasākumu īstenošanā. Ar to ir jānodarbojas valsts iestādēm, publiskām iestādēm, kas attiecas uz sadarbību ar trešajām valstīm un starptautiskajām organizācijām, kas nodarbojas ar cīņu pret starptautisko organizēto noziedzību tad eh, tu, tu, mēs eh, varam risināt tikai nodrošinot starpvalstu sadarbību. Un tagad došu vārdu komisāram Avramopulus lūdzu. Dargie kolēģi! Komisija ir gandarīta par Eiropas parlamenta um, operatīvo reakciju, gatavojot šo ziņojumu par Eiropas iekšējās drošības fondu. Es jau iepriekš um, debatēs uh, pasvītroju atsevišķus horizontālos jautājumus, ko finansē uh, šis fonds, norādot uz nepieciešamību pēc elastības un sinerģijas ar citiem fondiem. Un es ļoti ceru, ka padome pēc iespējas ātrāk apstiprinās savu sarunu mandātu un uh, gribētu runāt par konkrētiem jautājumiem, kas skar iekšējās drošības fondu. Pēdējos gados iekšējais apdraudējums ir uh, kļuvis daudzveidīgāks un izteiktāks. Un, un dalību valstis vairs nespēja šo situāciju risināt izolēti un vienatnē. Eiropas Savienībā ir vitāli svarīga loma atbalstot un dalību valsto centienos uh, cīnīties pret šādu veidu noziedzību. Drošība Uh, ir un paliks Eiropas Savienības viens no galvenajiem principiem, un Eiropas pilsoņi pamatot sagaida, ka Eiropas Savienība un uh, viņa valdības uh, piedāvās konkrētu risinājumu. Mums ir nepieciešama pienācīga resursa, lai atbalstītu iekšējās drošības pasākumus un to finansētu, bet tas ir jādara papildinot finansējumu no citiem Eiropas Savienības. Savienības fondiem. Tādēļ mēs ierosinām palielināt finansējumu iekšējai drošībai, palielinot to no 1 miljārdu šajā periodā līdz 2,5 miljārdiem nākamajā uh, finanšu plānošanas periodā. Tas uh, tikai vēlreiz apliecina, kādu lielu nozīmi mēs piešķirām iekšējās drošības jautājumiem, bet, protams, situācija var mainīties tādēļ. ir ļoti svarīgi, lai finansējums būtu elastīgs, tā piešķiršana būtu pietiekami vienkāršot, lai pielāgotos iekšējām vajadzībām. Lai to nodrošinātu, mēs fokusējamies uz trim galvenajiem mērķiem. Pirmkārt, uzlabota informācijas apmaiņa, intensificētas kopīgās pārobežu operācijas un um, preventīvo spēju palielināšanu. Ir paredzēta arī vidējā termiņa novērtēšana, kas palīdzēs mums uh, novērtēt uh, konkrētās vajadzības un eventuāli arī prioritāšu maiņu. Un vispēcot, jautājums, kas ir horizontāls un skar vairākus ES fondus, ir tas, ka mums ir ļoti svarīgi, lai mēs fondu veidotu tādu, lai tas būtu izmantojams efektīvi arī nākotnē. Paldies! Paldies, komisārkungs! Nākamā runātāja runās uh, politiskās grupas vārdā no sociāldemokrātiem Kiengas kundze. Paldies priekšsēdētājiem! Komisārkungs, vispirms es gribētu pateikties referentei kolēģei Holmēras kundzei. Es gribētu pateikties viņai var padarīt to darbu, ko viņa ir paveikusi kopā ar mums. Un pēdējo gadu laikā Eiropas drošības aina ir diversificējusies un vairs mēs nevaram likt nodarboties ar drošības jautājumu tikai dalību valstīm. Tieši otrādi mums ir nepieciešama kopēja atbilde, koordinēta rīcība no Eiropas Savienības puses. Šī rīcība ir jābalsta uz adekvātiem resursiem, bet kā mēs varētu garantēt uh, attiecīgos drošības līmeņus, mums ir jādomā par dažādiem pasākumiem, kur um, mērķis ir novērst terorisma, no, noziedzīgu nodarījumu veikšanu, arī kā lai mēs cīnāmies pret kibernoziedzību. Un uh, jādomā par to, kā atbalstīt arī noziegumos cietušos. Uh, Tomēr šādi pretpasākumi nav pietiekami. Jādomā, kā mēs eh, varētu strādāt tieši ar eh, preventīviem pasākumiem, kā mēs varētu paredzēt uz priekšu un koordinēt mūsu rīcību. Ar šo fondu mēs eh, uzskatām, ka dalībās varēs cīnīties pret radikālismu, radikālo ekstrēmismu, varēs nodrošināt lielāku sadarbību starp pilsonisko sabiedrību un attiecīgām iestādēm. Un viens no stūrakmeņiem ir šai sadarbībā ir um, cilvēktiesību ievērošana. E, šis fonds būtu jābalsta uz um, pamatiesības kārtas uh, pamatprincipiem jāievēro arī starptautiskās tiesību normas, un tāpēc uh, šajos tekstos mēs runājam par uh, aktivitātēm, kas ir jāfinansē. Mēs iekļaujam arī izglītību un apmācību dažādās programmās tiem cilvēkiem, kas darbosies pret šādiem noziegumiem. Paldies. Tālāk EKR pārstāvēja Helga Stīvens, lūdzu. Paldies, priekšsētā kolēģi pārobežu problēmas, terorisms un nu, smagi noziegumi nav tādas lietas, ko var atrisināt atsevišķi dalībvalsts, tāpēc ir jāatbalsta arī tehniski un finansiāli. Un tāpēc arī ir izveidots šis fonds. Šeit ir finansēta dažādu datu bāzu integrēšana, arī attiecīgā programma nodrošinājuma. Uh, iegādi. Es uzskatu, ka šis budžets būtu jādivkāršo, ņemot vērā visus šos nopietnos draudus, kas ir aktualizējušies pēdējo gadu laikā mums ir jāapkaro dažādi fenomeni, piemēram, hackings un arī citādi noziegumi, kas tiek veikti tieši saistē. Mūsu galvenais uzdevums ir aizsargāt mūsu pilsoņus. Jādomā plašāk, jāiekļauj budžeta atbalsts dažādiem pasākumiem. Mm dalībvalstu sniegtais finansējums būtu jāaptur, ja tas nav mērķēts uz noteikto mērķi. Paldies! Kiitokset edustaja. Paldies, Stīvens kundze. Tālāk nākamais runātājs ir Franca kungs no zaļo grupas. Lūdzu, vienu minūte. Paldies! Kolēģi, es eh, vispirms gribētu pateikties referents kundzei par eh, padarīto darbu. Jā, zaļo grupa atbalsta lielāku sadarbību, lai nodrošinātu lielāku iekšējo drošību. Mēs uzskatām, ka šai tekstā ir uh, panākts labs kompromiss. Mēs uh, izdarām atsauci uz Erasmus programmu, arī uz to, ka nepieciešams ir atbalstīt ar apmācībām policijas spēks. Tomēr mūsu grupā mēs balsosim pret šo ziņojumu, un iemesli ir sekojuši. Vispirms mēs uzskatām, ka finansējums atbalstīs slepeno dienestu sadarbību un mums nebūs kontrols pār šo sadarbību. Tad 5% um, no finansējuma tiek uh, doti ziņu dienestiem un tad ir mm, nepieciešams arī veidot uh, platformas, kā finansēt mētiecīgus uh, pasākums vai intervences, un tas ir problemātiski mūsu skatījumā. Uh, Un vēl problemātisks ir jautājums par stigmatizāciju attiecībā uz etniskām minoritātēm. Paldies! Tālāk no goja grupas eh, Kornelija Ernsta, lūdzu. Dāmas un kungi, esmu pārliecināta, ka jūs nebūsiet pārsteigti dzirdot, ka šis iekšējās drošības fonds eh, nav kaut kas tāds, ko mēs atbalstam ar entuziasmu. Un mm, finansējuma palielināšana ir pārsteidzoša. Referenti runāja par privāto finansējumu šeit. Šajā finansējumā būs iesaistīti ir privāti uzņēmumi, tas mūs padara bažīgus. Eh, tālāk vēl bāžas ir par slepenajiem dienestiem, kas sadarbosies. Sanāks tā, ka mēs veidojam šo slepeno dienestu sadarbības kultūru, kas mainīsies ar ekspertzināšanām un ar savām eh, sadarbības formām. Un patiesībā mums nav zināms tāds labākās prakses tieši sadarbībā ar slepeniem dienestiem. Mēs uzskatām, ka tur ir zināms hauss un slepenie dienesti ir problēma un nevis risinājums. Un ļoti žēl, ka mēs terēsim naudu tieši slepeniem dienestiem. Paldies, Ensa kundzei, tālāk. Dobramirs Šošņirš. Minūte. Tas pravozdanie i e, to. Šis e, ziņojums un šis e, regulējums uh, E, nav pilnīgs, un tur daudz e, svarīgi jautājumi nav atrisināti. Piemēram, e, nāves sots. Mm, daudz tiek par to runāts, un šeit ir izteikušies, ka jūs esat pret to, bet mēs nevarēsim uzvarēt karā, kur viņi varēs mūs apkaut, bet mēs viņus nē. Un viss tie naudas līdzekļi un visi. Uh, šis finansējums, tas eh, iet kā bezdibenī, ja ne, mēs neatļaujam nāves sodu. Tālāk 12. punkts eh, paredz, ka dalībvalstīm ir jāsadarbojas ar ES aģentūrām neatkarīgi eh, no tā, vai ES to finansē vai nē. Un tālāk 21. pāns patiesībā uh, klus uh, atņem uh, dalību valstīm iespēju lemt par šīs naudas izlietošanu, um, jo mm, Eiropas Savienība dod it kā naudu, ar vienu dod roku, bet ar otru ņem. Paldies! Kiitos edustaja Sosniers. Ja nyt sitten puheenvuoro... Paldies Sosniers kungam. Un tālāk brīvais mikrofons. Uh, Mārijas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Iekšējās drošības fondu būtu jākoncentrē uz organizētās noziedzības apkarošanas pasākumiem, it īpaši tādiem, kas notiek pārobežu kontekstā. Es uzskatu, ka mums vajadzētu varētu pastiprināt sadarbības ar Bulgāriju un Grieķiju. Mēs redzam, kā pieaug pārobežu noziegumu skaits. Konstatējam, ka ļoti daudz nelegālo migrantu ieceļo no Turcijas caur Bulgāriju, tālāk un tālāk ierodas Grieķijā. Būtiski šeit var runāt par noziedznieku bandām kas terorizē Saloniku centra iemītniekus un tālāk pēc tam dodās ar saviem noziedzīgiem nolūkiem uz Bulgāriju. Iekšējās drošības fondam nevajadzētu atbalstīt sadarbību starp iekšējiem slepeniem dienestiem. Nevajadzētu šeit runāt par mūsu drošības privatizāciju. Ir jābūt ļoti uzmanīgiem šajā jomā. Paldies! Marijas kungam paldies. Un tālāk došu vārdu komisāra kungam Lūdzu Avramoplos kungs. Kolēģi, priekšsēdētāji, liels paldies par šo ļoti interesanto, lai arī īso debati, kur mēs runājam par mūsu nākamo atbalstu Eiropas Savienības iekšējās drošības politikai. Es ņēmu vērā jūsu apsvērumus, arī to, ko teica Mārijas. Uh, kungs, mēs gaidām padomes mandātu, lai mēs varētu uzsākt trialogu procedūru. Nu, paldies un lūdzu vēlu jums ciešu un labu miegu. Priekšsēdētā jāatzīstas, ka es esmu jau tagad nogurusi, bet eh, vēl mums ir jāuzklausa referentes kundzi. Lūdzu, divas minūtes Holmaiers kundzei. Priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, kolēģi. Tiešām sievietēm ir jāsaka pēdējais vārds šodien. Es varētu runāt kaut līdz pusnaktī, tomēr centīšos izteikties īsāk. Paldies ēnu referentiem, paldies visiem kolēģiem, paldies visiem tiem, kas deva ļoti labus padomus. Mums tiešām ir bijis lieliska sadarbības atmosfēra rakstot šo tekstu par slēpenajiem dienestiem. Nebūtu pareizi uzskatīt, ka šī fonda mērķis ir atbalstīt tieši šāda veida sadarbību. Nebūs tā, ka mēs radīsim kādus iekšējos slepenos spēkus. Mēs gribam vienmēr sadarboties ar Eiropolu Mēs eh, vispirms saņemam informāciju no slepeniem dienestiem, no mūsu slepeniem avotiem. Tālāk šī informācija ir rūpīgi jāizanalizē un vēl tālāk ir jāpārbauda eh, tas, cik lielā mērā šo informāciju var izmantot eh, tiesību sargājošo iestāžu līmenī. Mēs uzskatām uzskatām, ka bez slepeno dienas tiesas mēs nevarētu nonākt pie gala rezultāta. Bet tāpat laikā mēs negribam uzraudzīt slepeno dienestu darbu, ar to nodarbojas atsevišķi katra dalībvalsts. Gluži pretēji mēs gribam nodrošināt caurskatāmu sadarbību. Otrkārt, gribu atzīmēt militāro pasākumu izmantošanu Eiropas Savienībā. Šeit ir jārunā par konkrētiem uzdevumiem. Piemēram, Francijā, Beļģijā notiek uh, kāds eh, noziegums, eh, kaut vai Francijas situācija pēc Bataklanu uzbrukuma eh, militāriem spēkiem ir jānodrošina lielāka drošība. Bet tas nenozīmē, ka šis fonds ir domāts tieši militārās iesaistas atbalstīšanai. Mums ir jārunā par konkrētām kompetencēm un uzdevumiem, ko risinās ar šī fonda palīdzību. Un visbeidzot, priekšsēdētāji Es atvainojos, bet man tiešām tas ir jāsaka. Ja mums ir jārunā par nāves sodu, tad eh, patiesībā es esmu diezgan nērtā situācijā. Man gluži eh, pārņem tāda nelabu sajūtu. Mēs nevaram apkarot terorismu, izmantot, izmantojot nāvisodu kā metodi. Gluži pretēji, mēs gribam izmantot likuma varu, mums ir tiesas, tiesas pieņem lēmumu. Un tādā veidā mēs ar likumu cīnāmies pret šādiem noziedzniekiem. Lielas paldies Holmajers kundzei. Un mēs esam pabeiguši šo diskusiju. Diskusiju balsosim rīt. Un Tālāk nākamā sesija turpināsies, nākamā sanāksme turpināsies rīt 13. martā 9. un pēc tam 3. Un eh, jūs internetā varat iepazīties ar darba kārtību rītdienas sesijai. Lielas paldies visiem, kas bija klāt šeit, un arī paldies tūkiem, saka priekšsētāji. Visiem labu nakti!